Tāpat paredzēts eh, parakstīt likumdošanas aktus parastās likumdošanas procedūras ietveros un gribu jūs informēt, ka trešdien kopā ar padomus priekšsēdētāju parakstīšu 16 tiesību aktus, kas pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas darbu kārtību saskaņā ar 74.